as provisional because it will... Good morning, everybody. Labrīt visiem. Ja neiebilstat, pieņemsim darba kārtību. Priekšsēdētāja paziņojuma nav. Tāpēc mums ir jāapstiprina protokols no 21. oktobra sanāksmes, ja iebildumu nav, uzskatām par apstiprinātu. Pārējām uzreiz pie balsošanas par tekstu, kur mēs eh, panācām vienošanās par taksonomiju. Vispirms testa balsojumu. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Tātad viss kārtībā. The real vote. Tagad sākam īsto balsojumu par trialogu. Sākam balsot. The vote is Beidzam balsot. Astoņdesmit pieci par, sešpadsmit pret, apstiprināts, un pieci atturas. Tā tad apstiprināts. Paldies!